Pirms sākam balsošanu ir divi paziņojumi. Lūdzu jūsu uzmanību. Pirmais paziņojums ir saistīts ar zemestrīci Taivānā. Šīs uh, plenāras sēdes uh, ievadā gribu paust līdzjūtību upuriem, uh, kas cietuši zemestrīcē Taivānā, kas notika vakar, vēl ir vien ir daudz pazudušo. Uh, cietušajiem, viņu ģimenēm un eh, ārkārtas dienas darbiniekiem, kas strādā, lai viņiem palīdzētu. Mēs vēlam izturību. The second uh, announcement. Un otrs paziņojums. Francijas